Šie kolēģi, je vous invite à... Godātie kolēģi, es aicinu jūs ieņemt savas vietas, lūdzu. La séance est ouverte. Sēdi pasludinu par atklātu. Ja nav iebildumu, uzskatīsim, kā mūsu komiteja apstiprina sanāksmes darba kārtību. Gribu jūs informēt par koordinatoru pieņemtajiem lēmumiem 3. februāra sanāksmē Strasbūrā. Pirmkārt tika nolēmts aici lūgt, eh, lai saskaņā ar 54. pantu um, mēs pievienotos uh, budžeta kontrolas komitejas ziņojumam par uh, Eiropas Savienības izmantojošo uh, NVO kontroli. Referents pagaidām vēl nav iekļauts tālāk par AFCO konstitucionālās, eh, legālās un drošības uh, ietekme e, kopējai drošības aizsardzības politikai pēc Lisabonas līguma. Un koordinātori ir nolēmuši iecelt uh, komitejas priekšsēdētāju par referentu. Tālāk uh, peš ziņojums par zvejas plotu vides pārvaldību visā tālākajos reģionos un referentu iecels Eiropas Tautas partijas grupa. Fernandes kungs šodien nevar piedalīties sanāksmē, vai ir zināms, kādu kandidātu ETP grupa izvirza? Nē, nav vēl zināms šis kandidāts. Tāpat pieņēma ziņojums sagatavot atzinumu par AFCO Uh, ziņojumu par uh, pašreizējo Eiropas Savienības institucionālo struktūru. Šo referentu iecels uh, ETP tālāk. AFET ziņojums par kopīgu aizsardzības drošības politiku. Šeit nebija kandidāta, un tādēļ komitejas priekšsēdētājs tika iecelts par referentu. Par Eiropas Savienības budžeta citām sadaļām līdz pat mūsu pilnvaru termiņa beigām. Par 2017. gada budžetu gatavos eh, zaļo grupa, par 2018. gadu EKR grupa, par 19. gadu ETP un par 2020. gadu S un D. Un eh, tika nolēmts iecelt Indreku Tārandu par referentu par uh, citām budžeta sadaļām 2017. gadā. Tāpat nolēmām, ka piedalīšanās uh, finansiālā un palīdzības darba grupā. Uh, tātad šis lēmums tiks pieņemts politiskajās grupās, lai respektētu līdzsvaru. Un tāpat nolēmām neiebilst pret uh, reģionu komitejas uh, Uh, auditoru komitejas pilnvaru pagarināšanu. Tātad šādi lēmumi tika pieņemti koordinātoru sanāksmē, un man bija jūs par tiem jāinformē. Tagad atgriezīsimies, vai esam nonākuši pie uh, Nīderlandes prezidentūras uh, Amsterdamā organizētās konferencē, notika 28. janvāri, un uh, tā bija veltīta budžeta procedūrai. Nīderlandes prezidentūra uzskatīja, ka mums visiem kopīgi būtu jāizanalizē, kādos, uz kādiem nosacījumiem tiek apspriesti budžeta uh, projekti un uh, kā mēs uh, sagatavojam daudzgadu finanšu schēmu un arī tās pārskatīšanu prezidentūra norādīja uz to, ar kādām grūtībām mēs saskaramies krīzes situācijā, jo daudzgadu finanšu schēma nosaka ļoti striktus ierobežojumus budžetam un ir ļoti ierobežota elastības instrumenta izmantošana. No rīta šajā sanāksmē piedalījās dažādas ietekmīgas personas, Eiropas parlamenta budžeta komiteja pārstāvēja jūsu padarīgais kāps un daudzi kolēģi, Eider Gardijā Zabālā, Jose Manuels Fernandes, Levandovska kungs un vairāki citi mūsu komitejas locekļi Mēs strādājām darba grupās, un pirmā darba grupa vēlējās definēt, kas tad ir ideāls budžets, otrā darba grupa pievērsās budžeta finansējumam. Un šajā grupā piedalījās arī Marija Monti, kurš vada augsta līmeņa darba grupu. Trešā darba grupa uh, analizēja to, kā varētu nodrošināt prioritāšu finansējumu, tīpaši ārkārtas situācijā. Un ceturtajā darba grupā mēs runājām par to, kā notiek, kā vē, tiek vestas sarunas par budžetu un daudzgad finanšu schēmu. Un tāpat kā tiek sagatavot un apspriesti eh, budžeta uh, grozījumi kārtējām budžetā. Šā, pēc tam konference pēcpusdienā uzklausīja šo četru darba grupu pārskatu. Uh, Uh, šīs deba, debates uh, rosināja un atdzīvināja, varētu teikt, komisijas uh, vicepriekšsādātāja Kristalīna Georgieva, un mēs uh, arī uh, centāmies izstrādāt secinājumus, uh, un tos varētu rezumēt desmit punktos. Pirmkārt, mums daudz gadu finanšu schēmas politika būtu jāveido, domājot pirmkārt par to, kā nodrošināt Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Tiesa, ka lielāko daļu līdzekļu Eiropas Savienības budžetā iemaksā dalību valstis un pašu resursus veido muitas nodevas, tas, tās ir tikai 10%, bet tā kā tiek parakstīt aktīvi dažādi brīvās tirzniecības nolīgumi, tad drīz šāda muitas nodeva vispār nebūs. Uh, Un 80% mūsu budžeta atkal atgriež dalību valstīs, gan kā kohēzijas fondi, sociālie fondi, kā LP. Tādēļ ir ļoti būtiski nodrošināt, ka tiešām ir Eiropas pievienotā vērtība. Otrais secinājums par daudzgadu finanšu schēmu mums ir jāatskaitās demokrātiskā un atklātā veidā. Mums ir jānodrošina tas, lai budžets spētu uzrunāt eiropiešus, un to panākt nav viegli. Un par to es varu pārliecināties savā vēlēšana apgabalā katru nedēļu. It īpaši tagad, ņemot vērā uh, krīzes situācijas, uh, ir jārada uh, dažādi īpaši instrumenti, eh, trasta fondi, dažādi eh, citi budžeti instrumenti, lai eh, risinātu migrācijas problēmas un sadarbotos ar Turciju. Tādēļ īpaši svarīgs jautājums ir tas, kā padarīt budžetu pilsoņiem labāk saprotam. Trešais secinājums. Mums nevajadzētu tagad vēl uh, pieņemt kaut kādus papildus nodevas vai nodokļus, lai uh, nodrošinātu pašu resursus budžetā. Teiksim, ja Eiropas parlaments nobalstot par kādu budžetu nodokļu ieviešanu, tad nevajadzētu šo nodokli uzlikt nodokļu maksātājiem papildus vēl tiem nodokļiem, kas jau eksistē dalību valstīs un vietējā līmenī un ja mēs vēlamies ieviest Eiropas uh, nodokļus, par ko nobalsotu Eiropas parlaments, tad būtu jāraugās uz to, lai par atbilstošu summu samazinātos uh, nacionālā un vietējā līmeņa nodokļi. Ceturtkārt. Mums ir nepieciešams nodrošināt pietiekam lielu pievienoto vērtību šiem resursiem un eh, jāspēj izmantot šie paši resursi elastīgā veidā ārkārtas situācijās, lai reaģētu ātri, nekavējoties uz tiem uzdevumiem, kas gūsts uz Eiropas Savienības pleciem. Tālāk. Mums ir nepieciešama visaptveroša pieeja, uh, tāds uh, kopīgs skatījums uz uh, ieņēmumu izdevumu izmaiņām. Mums ir nepieciešams kopskats gan uz izdevumiem, gan uz pieejamiem resursiem. Un tādēļ būtu jāstrādā vienlaicīgi gan pie izdevumiem, gan pie resursiem. Sestkārt, mums ir nepieciešama lielāka elastība brīdī, kad mēs sākām strādāt pie nākamās eh, daudzgadu finanšu schēmas izveides. Proti eh, šo izdevumu griesti nevar būt pilnībā piešķirti dažādām budžetā uh, programmām, posteņiem, kategorijām, bet ir jāparāds pietiekami liela rezerve, lai pēc tam varētu nodrošināt elastīgu līdzekļu izmantošanu. Mēs tā, migrācijas krīzē tagad pietiekami labi varam redzēt, kas notiek tad, ja šādas elastības pietrūkst. Septītkārt biežāk un lielākā mērā jāizmanto elastīgi finanšu instrumenti, balstoties uz Eiropas pievienotās, pievienoto vērtību. Tātad šeit ir runa par svirošanu, elastības instrumentiem un, piemēram, kā piemēra varētu minēt Eiropas strateģisko investīciju fondu. Astotkārt, nepieciešams nodrošināt atgriezenisko saikni, lai varētu spriest par to, cik uh, pareizi piešķirtie līdzekļi ir izmantoti un vai tie tiešām ir nodrošinājuši pievienoto vērtību un vai uh, ir nodrošināta izvirzīto mērķu izpildi. Devītkārt. Mēs uzstājam uz pievienoto vērtību un tādēļ ir ļoti svarīgi definēt, ko tad mēs saprotam ar Eiropas pievienoto vērtību. Desmitkārt. Mums DSF ietvaros turpmāk vispirms būs jāvienojas par mērķiem un jāizvērtē, kāda uh, ir šo mērķu uh, Eiropas pievienotā vērtība, un pēc tam rast nepieciešamos resursus izvirzīto mērķu īstenošanai. Nu, tas ir uh, īsumā uh, pārskats ļoti tāds lakonisks pārskats par, uh, par šo sanāksmi. Daudz no jums piedalījās šai sanāksmē, un tādēļ es aicinu arī jūs dalīties savos novērojumos un komentāros par šo konferenci. Madame Gardiazabal. Diazabals kundze, lūdzu. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, ha hecho perfecta. Es paldies priekšādātāji. Es domāju, jūs sniedzāt vienkārši perfektu kopsvilkumu par šo tēmu. Uh, par jautājumiem, ko apskatījām konferencē. Bet ir taisnība, ka tas tiešām ir tikai kopsavilkums. Un tie, kas no mums piedalījās dažādās darba grupās konferences ietvaros, jāsaka, piedzīvoja ļoti interesantas debatas. Un nereti šīs debatas deva arī pam augsni jaunām idejām, un domā, domām par to, cik lielam, cik tālu atsevišķas valdības ir gatavas iet. Viena no tādām pārsteidzošākajām lietām man personīgi bija tāda, ka gandrīz neviens vispār nerunāja par pašreizējā finanšu ietveru pārskatīšanu. Tā vietā konferences pārsvarā bija orientēta uz tādu diezgan eh, bezskaismīgu finanšu ietveru apsviešanu, pamatojoties uz iepriekšējām diskusijām. Lielākā daļa pārstāvi šķiet domāja, ka pašreizējais daudzgad finanšu plāns ir apstiprināts, un tagad līdz 2020. gadam tas arī ir spēkā un nekas nemainīsies, un par to nav jākraņķējis. Es, jāsaka, par to visā esmu nobežījusies, jo mm, es biju darba grupā, kas strādāja pie tā, kā finansēt jaunās prioritātes un faktiski darbā pievērsāmies elastības elementam daudzgad finanšu plānā. Un tas arī bija viss. Neviens pat necentās nākt klajā ar domu par to, vai vajadzētu varbūt vairāk līdzekļu, vai pašreizējais finanšu plāns nodrošina pietiekami daudz finansējuma, lai stāt skatītos acīs jaunajiem izaicinājumiem, krīzēm un problēmām. Tā vietā mēs runājām tikai un vienīgi par elastību. Ir taisnība, ka visi, kas esam šobrīd klāt šeit, lielā mērā atbalstām lielāku elastību. Un nav iespējams pieņemt lēmumus par detaļām un elastību, respektīvi, vai tas ir līdzekļu pārvietošana no vienas programmas uz otru, kas ir steidzamāk, jeb elastība varbūt nozīmē arī kaut ko tādu, kas attiec uz septiņu gadu, daudz gadu finanšu plānu vai pat tālāk. Un varbūt jaunām programmām nemaz nevajadzētu atņemt līdzekļus, lai skatītos acīs jauniem izaicinājumiem. Jā, laika nebija pietiekama, nebija laika iesa iesaistīties diskusijās par sīkākām detaļām. Bet vēl viena lieta, kas manī radīja bažas, bija tas, ka vismaz manā grupā uzsvars tika likts uz finanšu instrumentiem budžetā. Debatēs atkal un atkal no jauna eh, parādījās fakts, tika runāts lūk par to, cik ārkārtīgi lielisks ir šis Junkara investīcija plāns, kā tas tagad visu ir atrisinājis. Tā it kā tas būtu vienīgais pieejamais veids, kas ļauj efektīvi tērēt Eiropas Savienības līdzekļus. Un eh, tad gandrīz vai izskatās tā, ka budžets daudzgad finanšu plānu kontekstā turpmāk būtu jāpārveido par tādām budžeta līnijām, uh, ar, kuri, ar kurām veidotu Junker plānam līdzīgas finanšu instrumentus. Tas man ir radīja bažas, jo, jāsaka, Junker plāns darbība uzsācis tikai pavisam nesen, un mēs pat vēl nezinām, vai šis investīcija plāns ir atbilstīgs vai ne, un vai tas vainagosies ar panākumiem, vēl nav zināms. Es domāju, Svarīgākais ir tas, ka Eiropas budžets nedrīkst būt tikai un vienīgi finanšu instrumentu kopums. Es domāju, ka mēs taču esam runājuši par to arī budžeta komitejā un esam skaidri un gaiši arī pauduši savu viedokli. Debats par Junker plānu arī ļoti skaidri parādīja, ka atsevišķos gadījumos šāda veida attieksme ir atbalstām un at, at, atsevišķos sektoros tāpat, bet tirgus pats par sevi eh, no atsevišķu sektorus nefinansē. Bet tas tāpat laikā nav tā, ka tas viss būtu jādara tikai un vienīgi ar subsīdiju palīdzību. Un tāpēc es domāju, ka šīs debats turpmākajos gados pilnīgi noteikti atkal atkārtosies, un tas ir visai bīstami. Nu, un sociālistu nostāja ir tāda, ka mēs nevaram Eiropas Savienības budžetu pārvērst par tādu budžetu, uh, kas faktiski tikai un vienīgi sastāv no finanšu instrumentiem. Katrs projekts, katra tirgus situācija, katra finansiālā situācija prasa atšķirīgu instrumentu. Daži no tiem pamazēsies uz tirgus, daži būs atkarīgi no subsīdijām, lauksaimniecību, lūk, lauksaimniecību un finanšu instrumenti. Es nezinu, vai tik labi pas kopā jāsako līdz KLP un arī cita veida sektoriem un projektiem, kas varbūt šai gadījumā būtu piemērotāki. Šim jautājumam pievērsos tāpēc, ka manā darba grupā tieši tā bija tēma, ko apskatījām padziļinātāk. Un Junkara plāna piemērs uzpeldēja atkal un atkal, kā kaut kas ļoti pozitīvs. Un es domāju, tas ir visai skumji, jo domāju, ka tas diezai varēs atrasināt visas problēmas, ar ko sastapsimies turpmākos E, piecus gadus. Lai kāds arī nebūtu, konference tomēr bija ļoti interesanta. Tā norisinājās citās, citā vidē, e, par, nekā tās debats, ko parasti īstenojam. Tur bija valdību pārstāvi, parlamentu pārstāvi, ministriju pārstāvi, revīzijas, e, revidenti un tā tālāk. Un jāsaka, atmosfēra bija tāda visai relaksēta, tā visi varēja izteikties, paust domas, arī tādas radošas, novatoriskas domas, kas, protams, ir ļoti svarīgi, ja domājam par jaunām nākotnē īstenojumām idejām. Viedokļi bija arī visai atšķirīgi attiecībā uz nākamo finanšu plānu. Bet arī ir attiecībā uz to, kas eh, šobrīd tiek izmantots, es domāju, vēl daudz lēmumu ir jāpieņem, un redzēsim, jāskatās, kā tas viss būs iespējams. Paldies, Levandovska kungam vārds. Paldies. Eh, es gribētu papildināt jūs teikto un Aidars teikto. Eh, nu, mani pirmie iespēja bija tādi paši kā Aiderai. Konference bija labi organizēta, tā, tajā bija daudz dalībnieku un uh, tā bija vērsta tālākā nākotnē, kaut gan daudz uh, svarīgāks jautājums bija vidusposma pārskats daudzgad finanšu schēmai, tātad un būtu bijis jārunā par 18. un 19. gada problēmām un kā tās risināt. Runājot par lietas būtību, nu šo, šīs dienas mantra un uh, Uh, arī skatoties tālākā nākotnē, tā tad ir šī Eiropas pievienotā vērtība. Bet es arī konstatēju, ka daudziem uh, debašu dalībniekiem tā tad bija, tas nozīmēja centrāli pārvaldītas programmas, bet tas, kas ir uh, īstenots vietējā līmenī, Eh, tās nu it kā nebūtu tā pievienotā vērtība, kaut gan tā tas nav. Jo eh, arī šīs programmas ietekmē mūsu attieksmi pret vienoto Eiropu, bet eh, nu visas šīs diskusijas bija pieblīvēts ar pievienoto vērtību, ja tā varētu teikt, visādās valodās. Tāpat tika norunāts, ka labāk jākontrolē budžeta izpildu, ka jābūt elastībai un uh, Tāpat uh, par finanšu instrumentiem ir tāda kā tendence pāriet no grantiem uz uh, tādiem svirotiem instrumentiem, tādiem kā Junkera plāns. Nu, mana prognoze ir tāda, ka šis fonds veiksmīgi darbosies uh, Eiropas ziemeļos bet nu, varbūt netik veiksmīgi valstīs, kur ir problēmas eh, iegūt ilgtermiņa finansējumu, bet nu, tas balstās uz kultūras eh, mantojumu, varētu teikt. Bet eh, raugoties Eiropas nākotnē, mēs nevaram tā teikt, ka granti tagad tiks aizstāti ar kaut ko līdzīgu Junkera plānam. Paldies, saka priekšsādātājs. Mūdīs kundze. Jūs arī piedalījāties šajā sanāksmē? Nē, diemžēl nē. Es gribēju tikai paturpināt to kolēģu komentārus, kas piedalījās sanāksmē. Gribēju tikai pievērsties izskanējušām domām. Viena no tām bija ESIF Un gribēju arī papildināt kolēģi komentārs. Es domāju, ka pirmām kārtām tas, ko jūs teicāt par to, ka ir jādefinē šī papildvērtība, īstenībā tas attiecas arī uz ESIF, uz šo investīciju plānu. Mums ir patiešām jāzina, vai šī papildvērtība būs viens no tādiem kritērijiem. Un otram kārtām Nu, tā nav tikai šī konference, kurā var teikt, ka ESIF demonstrē svīras efekta nozīmīgumu Eiropas budžeta izmantošanā. Es domāju, ka nu vēl ir pāragri nākt klajā ar šādiem secinājumiem, un mums vajadzētu vispār labāk izvērtēt savus budžetāros instrumentus un saprast, eh, ko tad eh, var eh, labāk finansēt ar grantu palīdzību un ko ar tādiem svirotiem instrumentiem. Mēs te nerunājam tikai par kultūru, mēs runājam par apvārsni 2020 un citām jomām, bet mums, protams, ir arī jāpatur prātā grantu finansējums. Un vēl runājot par šo papildu vērtību, mums ir varbūt labāk jādefinē, kas tad tas īsti ir, ņemot vērā gan tagad neatliekami finansējumos projektus, gan arī vēlāk finansējumos projektus. Un ļoti labi, nu, interesanti, ka tas tik arī šodien tik bieži pieminēts. Un visu beidzot runājot par ten secinājumiem. Uh, Kur tad ir problēmas, vai tās ir apzinātas? Es domāju, ka runājot par tādu problēmu diagnosticēšanu, mēs esam vienas prātis. Uh, Es šeit negribētu, es tātad, ja mēs runājam vēl par papildus problēmām, runāt par elastīgumu, mums ir skaidri un gaiši jāsaka, ka no ES budžeta viena no priekšrocībām ir tā stabilitāte un prognozējamība, ņemot vērā tos, kas izmanto šo budžetu un par to lēmī. Ja mēs runājam par elastīguma E, iedzīvīšanu, inte, integrēšanu budžetā, ir jāsaprot, ka mēs nevaram zaudēt e, atteikties no šīs prognozējamības. Paldies! Merci, madame. Paldies! Tomā kundze, kas arī piedalījās sanāksmē. Paldies, priekšsādātāji! Es nedzirdēju visus tos, kas uzstājās, tādēļ um, pārāk gari nerunāšu. Manuprāt, jau daudz kas ir izskanējis. Nu, bija ļoti pārsteidzoši, ka visi runāja tikai par da nākamo daudzgadu finanšu schēmu, bet uh, neviens nerunāja par pašreizējās DFS vidus posma pārskatu. Radās iespējas, ka mēs būtu dzīvot uz citas planētas. Un kā Levandovskis kungs norādīja, jā, visi arī piesauca šo Eiropas pievienoto vērtību, bet um, ma, tāpat kā Mūdīs kundze uh, šķita, ka mums mm, ir atšķirīga izpratne par šo pievienoto vērtību un uh, tas pat ir kaut kas tāds maģisks un neracionāls iracionāls. Es minēšu piemēru eh, tajās eh, grupā, kur piedalījāmies mēs ar Fernandešu kungu, bija jānosauc prioritārie budžeta veidošanas principi. Nu, mēs runājām par solidaritāti, un izrādījās, ka mēs bijām vienīgie, kur runāja par solidaritāti. Kaut gan mēs uzskatām, ka solidaritātei vajadzētu būt vienam no budžeta veidošanas pamatprincipiem, bet mēs bijām tā kā tādi citplanētieši. Un nākamais burvju nūjiņa, šī elastība arī Šeit mēs konstatējam, ka elastība ir būtiska, bet nu, ne jau tādēļ, ka būs noteikti elastība, mēs tiksim galā ar līdzekļu trūkumu. Tā jau tas nebūs. Nonāks pie tā, kā teica Gardijā Zabalas kundze, ka būs atkal līdzekļi jāatņem tā saucamajām prioritārajām programmām, lai aizpildītu budžeta iztrūkumus citās vietās. Tāpat uh, Tātad tika teikts, ka visi bija vienprātīgi par uh, uh, prognoze, elastību, bet, uh, nu, jāsaka, nacionālos budžetos varbūt šī elastība nevienmēr tā tiek novērtēta. Uh, Priekšsētētājs, nu jā, es ierosinātu lielāku elastību Eiropas Savienības budžetā noteiktu mazāku dalību valstu budžetā. Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl es nepiedalījos uh, konferencē, bet. Uh, Daži no izteikumiem, it sevišķi Zabalkundzes un Levandovska kunga izskanējušie izteikumi, ja to pareizi tā interpretēju, ņemot vērā arī starp rindiņām pateikto, varētu secināt, ka esif nemaz nav šī maģiskā burvju nūjiņa, ar kuru var atrisināt visas problēmas Eiropas Savienībā. Uh, Nu, varbūt varētu jums tagad uh, atgādināt, ka diskutējot par ESIF budžeta komitejā bija viens vienīgs runātājs, kas uzdrošinājās arī kritizēt šo burju instrumentu. Un citi visu laiku runāja par tādu panacēju, par burvju nūjiņu. Un varbūt nākamreiz diskusijās mums tiešām vajadzētu jau agrāk būt kritiskāk noskaņotiem. Uh, jo priekšsēdētāji kungs jūs arī to pieminējāt. Mums jādomā par mūsu budžeta caurskatāmību, lai pilsoņi varētu to labāk saprast. Nu, es nekādi nevaru iedomāties, ka caurskatāmība pieaugs, ja nākotnē ļoti daudz līdzekļu tiks uh, tērēti tādā uh, vispārīgā veidā un būs tik šausmīgi daudz institūciju, kas varēs tos izmantot. Nu, tas noteikti neuzlabos caurskatāmību, ne arī uh, šo līdzekļu kontrolēšanu varētu pavaicāt, cik elastīgam ir jābūt budžetam. Ja viss būs ļoti elastīgs, tad mēs, protams, varēsim konsultācijas saīsināt, bet kā tad mēs ap, apsaimniekosim šo budžetu vai arī parlamentam tur būs savs vārds sakāms? Es domāju, ka mums jau ir jāizdara pirmie secinājumi un jāsaka, ja mēs par šādām problēmām runāsim, ja mēs runāsim par šādiem instrumentiem, tad būsim arī konstruktīvi kritiski. Paldies! Merci. Paldies. Beigas kungs. Jā, dank, Paldies, priekšsādātāji. Nu, daži īsi komentāri. Ja mēs runājam par ESIF, nav jau tā, ka parlamentā visi kliedza urā, Mēs īstenībā ļoti, ļoti ilgi vedām sarunas līdz pat mūsu iespēju robežām, lai varētu panākt to, ka šis priekšlikums ir pārdomāts, uh, lai šis tāds milzīgais pilotu projekts, ja to var tā nosaukt, ņemtu vērā arī citas vajadzības uh, - transporta politikas, uh, izpētes politikas finansēšana, kas ir iekļautas DFS Un es to nosaucu par pilotu projektu, jo patiešām ir attaisnojams jautājums, vai šī e, ekonomiskā situācija patiešām ir īstais brīdis, lai šādu fondu vispār izveidotu. Nu, bet kas notiek manā vēlēšana apgabalā? Varu jums pastāstīt kādu piemēru. Hamburgā ir uh, izbūvēta netālu no Hamburgas četras, uh, ar četrām joslām, tātad 50 km eh, gara uh, Eh, autostrāde, eh, kas savieno mūs ar eh, Dāniju, un tā tika izbūvēta, jo bija ļoti daudz sastrēgumu. Jāsaka, ka tas ir pilotu projekts un parlaments, lemjot par DFS no 13. līdz 17. gadam jau lēma par to, un tā tad mēs nesākam pilnīgi tukšā vietā. Jau toreiz mēs vienojāmies par pilotu projektiem ar komisiju un investīciju banku un varu jums teikt sekojošo. Tas ir publiskās, privātās uh, partnerības rezultāts. Tātad šī 50 km autostrāde pa pusē to maksāja Vācijas, eh, no Vācijas budžeta, garantijas piešķīra EIB, eh, bija arī garantijas pateicoties lielceļu nodavām un bija arī privātās investīcijas. Un jāsaka, ka šis projekts tika īstenots daudz ātrāk nekā, ta, ja tas būtu tikai finansēts ar viena instrumenta palīdzību. Tas bija ļoti intriģējoši un es domāju, ka ir pietiekam daudz piemēru kas pierāda šādu projektu veiksmīgumu, nu, vai viss notiek tā, kā mēs esam to prognozējuši, eh, to mēs, protams, nevaram uzreiz atbildēt, bet mums ir nepieciešami diversi dažādi finansēšanas instrumenti, un kolēģi, es gribu teikt, ka mēs nevaram tikai tā, nu, pārskatīt budžetu un pārstrukturēt to jādomā par caurskatāmību, par demokrātisko kontroli, un tas attiecas arī uz šiem ārējiem fondiem, piemēram, Āfrikas fondu. Un e, mēs esam par tiem vienojušies, bet nu ar e, zināmu tādu. Uh, zinām tādu nepatiku, un uh, jāsaka, ka mums tur nav pilnas kontrolas pilnvars, un ja šie ārējie fondi darbosies labi, nu, uh, jāņem vērā arī cik daudz līdzekļu tur ir atvēlēts, un mums ir jāsaka, kādas ir šīs vienošanās, jo pagaidām tas viss vēl nav piepildījies tā, kā mēs to vēlējāmies. Runājot par finanšu schēmas pārskatu, nevar būt tā, ka vienmēr tā elastība, ko pirmajā darbības laikā esam panākuši, īstenībā tiek iztērēt jau pirmajos schēmas gados. Es tagad uh, domāju, ka visi zin, par ko es runāju, un tad ņemot vērā akūtās vajadzības, viss tur ir jāpārstruktūrē, cevišķi ceturtajā kategorijā. Mums tad oktobra sākumā ātrās procedūras ietvaros ir jāmobilizē milzīgas summas un, piemēram, no pirms iestājas programmām, no kaimiņa attiecību politikas programmām, tad tiek uzpumpēti šie ārējie fondi, prioritātes tiek mainītas, bet, ja mēs vēlamies piekop tādu politiku, kas ļautu mums stabilizēt kaimiņu valstis vajadzētu pirmkārt uzdot jautājumu, kādēļ tās programmas, par kurām esam vienojušies līdz šim, nav guvušas panākumus, un jāsaka, ka, nu, rezultāti nav tik iepriecinoši, kā mēs būtu iedomājušies, ņemot vērā tās krīzes, kas tagad norisinās, un, un konflikts, kas kļūst aizvien ļaunāk, un masu imigrācija. Mums ir jāgūst mācība, un mēs varam secināt, ka bez tādas pamatīgas mūsu aktivitāšu pārskatīšanas trešajā un ceturtajā kategorijā. Nu, padomāsim arī par Frontex uzdevumiem, par visu to, kas viņiem vēl būs turpmāk jāveic. Arī ārējo robežu aizsardzība un uh, Viss tas mums liek domāt, kādā veidā garantēt politiskos, ekonomiskos apstākļus Amerikā un Āfrikā un tuvējos austrumos. Un padomāt par tādu attīstību, kas nāktu par labu arī Eiropai, kas varētu garantēt stabilitāti vairākos kontinentos. Uh, Un jāsaka, ka mums visiem ir e, jāiegulda vairāk pūliņu, lai tas realizētos. Un tādā veidā mēs arī varētu izvairīties no garām diskusijām nākotnē. Un arī padomē jāapzinās, ka nu tagad vienlaicīgi ir tik šausmīgi daudz krīžu, kurus neesam pieredzējuši pēdējo 25 gadu laikā. Un no vienas puses ir Putins, un tad ir Trumps, un mēs paši nevaram paveikt savus mājas darbus. Tas jau nav risinājums. Tātad bez tādas metodiskas pieejas, it sevišķi runājot par šīm kategorijām, mēs neko nepaveiksim. Un jāpadomā arī par Eiropolitiku, un mēs bieži vien domājam, jā, tas viss ir tik sarežģīti, mēs nevaram vienoties, katrs sēdziņu velk uz savu pusi. Uh, Un tad eh, šeit arī suverēnās eh, valstis eh, grib spēlēt pašas savu lomu, pūst pašas savu violi, un mums tas viss ir jāatrisina priekšsēdētāji, runājot skaidru valodu. Es gribu teikt, ja mēs gribam kaut ko jau paveikt līdz gada beigām, jā, mums ir viena vienīga alternatīva. Vai nu mēs paveiksim eh, visu to, ko es tagad savā runā pateicu, un ja padomu to nevēlas, un komisija mums nav pietiekami palīdzīga, tad šīm abām institūcijām ir jāpasaka, ka mūs gaida trīs briesmīgi budžeta gadi, vai arī mēs veiksim tādu konsekventu lēcienu saprast, nu, kur ir iespējams kaut ko ietaupīt, kur ir iespējams pārstruktūrēt, kādas ir šīs prioritātes, lai vispār būtu kaut kādas nākotnes perspektīvas. Un, ja kāds atsakās šajā darbā piedalīties, nu tad viņš neuzņems savu atbildības daļu. Un, ja mēs runājam par iekšējo pārstruktūrēšanu, mums kopīgi ir jāapzinās, ka bez prioritāšu, bez šo kategoriju pārskatīšanas mēs uz priekšu netiksim. Nu vai otrajā budžeta gadā jau viss būs beidzies. Paldies. Merci, monsieur Tarant. Lies paldies tālāk, Tarānkungs. Lies paldies priekšsēdētāji, es arī runāšu īsi. Saņem informāciju, tā ir viela pārdomām. Man ārkārtīgi žēl, ka es nevarēju piedalīties šais konfer sanāksmēs, konferencē. Tomēr nezinu, es tagad izklausīšos pēc tādas brīdinošas balss, ja varbūt vienkārši tie ir vairāk tādi kā faktu novērojumi, ko izteikšu. Bet katrā ziņā, tad, kad runājam par pievienoto vērtību un tās definīciju, tad gribu jums atgādināt, ka to savulaik definēja Kārls Marks. Hm, nu, kā atdeve no ieguldītā kapitāla, bet nu, es nezinu, vai mums vajadzētu šo definīciju tad tālāk arī izmantot. <laughs> Je suggère que ce débat euh, ait lieu une autre fois. Nu, es domāju, ka šīs debatas, Tarāna kungs, mēs varētu tad īstenot kādu citu reizi. Nākamā runātāja. Um, yeah, I'm sorry, I wasn't. Jā, es arī, diemžēl, nevarēju šai konferencē piedalīties, bet ņem vērā visu, kas tika teikts. Ja runājam par ESIP, tad, es domāju, skaidrs, ka katrā valstī ir savas problēmas ar šo plānu, un gala ziņojums vēl nav mūsu priekšā, tikai tad, kad tas būs mūsu priekšā ar statistikas datiem un tā tālāk, tikai tad mēs varēsim veikt kaut kādas aplēses un konstatēt, vai tas ir vainagojas ar panākumiem vai nē. Uh, Ne, mēs jau skaidri zinām no sākta gala, ka tā nebija nekāda panacēja. Gribēju runāt eh, par to, ka te tik teikts, lūk, eh, konferencē tika runāts par nākamo daudzgadu plānu. Un es domāju, tas ir tā, tāds, nezinu, mēnesis sērdzība. Mums taču vispirms jāatrisina pašreizējā krīze, krīze, um, jādomā par to, kur būsim pēc pāris gadiem. Ir tādas programmas, kas nav saņēmušas līdzekļus tā visa rezultātā, vismaz manā valstī, un arī nav nekādas pazīmes, ka šāda līdzekļa tiks piešķirta. Tāpēc es domāju, pirmām kārtām mums ir jānokonstatē, kā tad ir reālā situācija. Nedrīkstam šeit turpināt dzēst ugunsgrēkus nemitīgi, jo pastāv nestabilitāte un arvien tāda nestabilāk ir arī šī kopējā sajūta. Un ja mēs nevēršamies pret šiem krīzes elementiem šobrīd, tad nu es nedomāju, ka mums būs kaut kas mm, situācijā daudz veiksmīgāks un labāks vēl mm, pēc pāris gadiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Mankas kungs. Ďakujem, pán predsedā. Takisto sa chcem poďakovať. Priekšsēdētāji, paldies. Es arī gribu teikt paldies par informāciju, ko saņēmām. Nu, diemžēl arī es nevarēju piedalīties konferencē, bet runājot par ESIF. Mēs labi zinām, ka tad, kad komisija nāca klajā ar savu plānu, viss, ko mēs vēlējāmies, ir dot Eiropai tādu grūdienu, lai tā virzītos uz priekšu, un tam nepieciešams investīcijas jomās, kur ir augsta atdeve, bet arī būtiska pievienotā vērtība. Vēlējāmies investēt Eiropas līdzekļus tajās jomās, kur atdeve būtu ātra un tiktu radītas darba vietas ESIF mērķis bija veikt ieguldījums jomās, kur, citādi, kur ieguldījumi citādi nebūtu pieejami. Un tāpēc nepieciešams riskus mazināt. Un es gribēju vaicāt, kādi projekti tad eh, parādīsies šai kontekstā, kā tos īstenot, kas ir tie par projektiem, kas citādi netiktu īstenoti. Jo tas, ko es līdz šim esmu redzējis, ir tas pats, vispār ziņā ļoti līdzīgs pasākums un projekti, ko īstenojam savukārt ar reģionālām pašvaldībām bez jebkādiem esif. Nu, tāda veida projektiem jau līdzekļi nebija paredzēti, un tad mēs tā vietā, lai finansētu šādus projektu, projektus, atņemam līdzekļus apvārsnes 2020 un citām programmām, sektoriem, lai piešķirtu sektoriem, kas tik un tā saņemtu investīcijas arī parastā kārtā. Nu, nezinu. Domāju, ka mums vajadzētu par šo jautājumu apspriesties, un mums vajadzētu īstenot tādu pieeju iesif, kas atbilst sākotnējiem mērķiem, respektīvi investēt līdzekļus tajās jomās, kur citu investīciju nav un arī neizskatās, ka tās varētu parādīties. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Mums vēl būs iespēja atgriezties pie esif. Šķiet, parīt piedalīšos sanāksmē kuras gaitā mēs centīsimies saņemt eh, no EIB tādu kopsavilkumu informāciju par to, kas noticis ir ar šiem kredītiem piešķirtajiem un vai attiecīgie projekti atbilst tām, tiem kriterijiem, ko mēs izstrādājām ESIF. Tālāk. Nu, vēl Kolbalkungs pēdējais ir izstāsies. Paldies, ļoti, ļoti lakoniski. Man šķiet, ka Māks kungs man burtiski izņēma vārdus no mutes, bet es uzskatu, ka mums diezgan jāmēģina, nu, uh, tā vēl detalizētāk apzināt, kā ESIF tiek izmantots praksē. Ņemot vērā šo lielo summu, mums nevajadzētu gaidīt, kamēr ir gatavas finalizēts visas programmas. Bēgas kungs, tas jūsu piemērs ar autostrādi Hamburgā, es neesmu īsti pārliecināts, vai tas ir patiešām tāds papildus projekts. Varbūt, ka šo projektu varēja īstenot tā vai tā. Bet jāsaka, ka tie ir tie jautājumi, kas mums ir patiešām aktuāli. Mums vajadzētu sagatavot tādu jautājumu sārakstu, jautājumu katalogu, kur eh, varētu komisijai konkrēti pavaicāt, cik eh, prasību ir iesniegts, cik eh, projekti tika noraidīti, kādu kritēriju vārdā. Uh, un kā tas ir sadalīts pa valstīm, lai mums patiešām būtu priekšstats ar piemēriem. Paldies! To mēs darīsim tieši tā, kā jūs to vēlaties. Nu, šī pievienotā vērtība autostrādei Vācijā, nu, ir jāzina tagad, nu, vai tas, ka Vācija veic iemaksas uh, Eiropas Savienības budžetā un pēc tam saņem naudu atpakaļ autostrādes būvniecībai, vai tas tiešām nodrošina pievienoto vērtību. Bet pie šiem jautājumiem mēs varēsim atgriezties un. Uh, Um, nu, skatīsimies arī varbūt uz lietām tā, kā to ierosināja Taranda kungs, tātad no vēsturiskā un politiskā aspekta. Šī konference bija tiešām ļoti interesanta. Tagad jāskatās, kas notiks tālāk. Nu, man radās tāds iespējas, ka šīs mūsu budžets ir zināmā mērā novecojis, jo tas tika sagatavots pēc uh, tā laika uh, nosacījumiem, bet tagad mēs esam krīzes situācijā un pilsoņi jautā, ko tad dara Eiropa, un, uh, diemžēl, mums nav daudz iespēju rīkoties. Un tagad mēs runāsim par uh, braucienu, kurā devās 11 mūsu komitejas locekļi no 8. līdz 11. februārim. Un šis brauciens ilustrēs to, kā mēs izmantojam Eiropas Savienības līdzekļus. Tātad pārskats. Mēs uzklausījām, uzklausījām pārskatu par Nīderlandes prezidentūras konferenci 28. janvārī. Un Eh, par visiem šiem jautājumiem mēs runājām jau mūsu organizētā seminārā pirms gada, un mēs atkal un atkal runājam par tām pašām problēmām. Tagad par darba braucienu uz Turciju. Šis brauciens notika no 8. līdz 11. februārim. Mēs visi atgriezāmies atpakaļ no eh, šī brauciena 11. februārī un mūs interesē tas, kā tiek izmantot Eiropas Savienības līdzekļi, uh, pirmkārt uh, pirms iestāšanās instrumenti. Pirmais no šiem instrumentiem darbojās no 2007. līdz 2013. gadam. Um, summa bija aptuveni 5 miljārdi eiro. Un otrais īpašais instruments, tātad pirms iestājas instruments laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam, arī aptuveni 4 miljārdi eiro, 4,8 miljārdi eiro apmērā. Tie bija paredzēti šie līdzekļi Turcijai, un mēs uh, vēlējāmies noskaidrot, kā šie līdzekļi tiek izmantoti bēgļu krīzes pārvarēšanai Turcijā. Mums notika 12 sanāksmes, apaļā galda sanāksmes, darba uh, pusdienas un vakariņas. Mēs tikāmies ar 40 uh, dažādiem pārstāvjiem, bija arī neformāls tikšanās, tikāmies gan ar ministriem, gan ar augsta ranga Sīrijas pārstāvjiem. Mums bija starptautiskie un vietējie pār, sarunu partneri, bija mm, NVO pārstāvji, cilvēktiesība aktīvisti, arī Eiropas Savienības pārstāvi, ārējās darbības dienas pārstāvi, Eiropas investīcija bankas pārstāvi un tāpat dalību valstu pārstāvi un dažādu dalību valstu aģentūru pārstāvi. Mēs apmeklējām uh, Turcijas dienvidus, Otomānijas apgabalu, tur apmeklējām bēgļu nometni un pēc tam apmeklējām kādu skolu. Kazjantepas tuvumā. Šo skolu ir uzbūvējis UNICEF un arī pārvalda, jo deviņas desmit daļas bēgļu nemaz nedzīvo um, bēgļu nometnēs, bet gan paši uh, ir izkaisīti pa dažādām um, kopienām un arī Gaziantepas uh, reģionā. Uh, bieži vien viņi dzīvo ļoti uh, sliktos apstākļos un liela daļa bērnu neapmeklē skolu. Eh, delegācija sagatavos izsmeļošu pārskatu par šo darbu braucienu, bet eh, tagad mēs jau varam dalīties iespaidos par šo braucienu un izdarīt nu, tādus provizoriskus secinājumus. Eh, runājot par bēgļu jautājumu, Eiropas Savienība ir piešķīrus lielus līdzekļus Turcijai, proti aptuveni 600 miljonus eiro gadā, bet arī Eiropas investīciju banka darbojas Turcijā katru ganu, gadu pie, piešķirot 2 miljārdus eiro. Un uh, mūsu mērķis bija pārbaudīt, vai visi nosacījumi tiek īstenot attiecībā uz šo finansējumu, vai tiek sniegts atbalsts pilsoniskā sabiedrības stiprināšanai. Un uh, ņemot vērā šo bēgļu krīzi un to saistītiem riskiem, tagad Eiropa diezgan atturīgi kritizē Turciju un tos trūkumus cilvēktiesību ievērošanas jomā un attiecībā uz vārda un uh, preses brīvību. Mūsu delegācija uzklausīja, kā jau es arī teicu, nevalstisko organizāciju pārstāvis, kuri eh, nelielu eh, daļu no eh, savu finansējumu saņem ar eko instrumentu starpniecību un demokrātijas un miera instrumentu starpniecību. ir aptuveni 2,5 miljoni bēgļu Turcijā, un ja vēl pieskait Irākas bēgļus un Afganistānas bēgļus un nu, arī bēgļus no Irānas, tad, nu, varētu teikt, ka mūs tiešām iespaidoja ļoti tas, ko dara Turcijas varas iestādes, lai nodrošinātu šo cilvēku uzņemšanu. Mūsu apmeklētā bēgļu nometne bija ļoti labi uzturēta, protams, tur bija teltis, bet ģimenes dzīvoja apmierinošos apstākļos, tur bija gan skolas, gan bibliotekas bērniem, gan medicīnas punkts, gan uh, veikals darbojās. Un tāpat arī Pasaules pārtikas organizācija piedalās. Katrs bēglis saņem kredītkarti, uz kuru katru mm, mēnesi tiek pārskaitīts 50 līras plus 35 līras, kas kopā veido 85 līras, jeb 25, 20, 25 eiro. Un bēgļi ar šīm kredītkartēm var iepirkties gan uh, Eh, šajā nometnes veikalā, gan arī eh, atsevišķos citos veikalos. Tāpat bēgļi drīkst tagad strādāt Turcijas uzņēmumos. Daži bēgļi iepriekš jau varēja strādāt, bet, nu, kā mūs informēja, šī ēnu ekonomika Turcijā tagad veido 40% no IKP. 25 nometnes, kurās dzīvo apmēram 250 tūkstoši bēgļu, bet, kā es teicu, 80. 9, 90% bēgļu dzīvo ārpus nometnēm, jo šajās nometnēs nav pietiekami daudz vietu. Un tas eh, sarežģīja, protams, situāciju. Ja es pareizi atceros, tad ir 800 tūkstoši sīriešu bērnu Turcijā un eh, un tikai 300 tūkstoši no viņiem iet skolā. Tas nozīmē, ka nu, vismaz 400 tūkstoši bērnu neiet skolā. Tā tad pastāv risks, ka izveidosies zudusī paudze, un no, uh, sekas jūs jau uh, varat iedomāties. Nu, Eiropa reaģē uz šo situāciju. Novembrī tika paziņots, ka tiek izveidots trasta fonds Turcijai Toreiz mēs apspriedām 2016. gada budžetu, bet nebija skaidrības par to, kā tiks finansēts šis trusta fonds. Mēs uz vietas uzzinājām, ka daļa līdzekļu no pirmstiestājas instrumenta 2007.13. gadam, kas nebija izmantot šajā laika posmā, tagad tiek novirzīti uz uh, trasta fonda finansējumu un uh, ir paredzēts, ka tas būs viens miljārds. Bet uh, vēl nav īsti skaidrs, kā piedalīsies dalību valstis šā fonda finansējumā, jo Eiropas Savienība uh, iemaksā 500 miljonus. Tāpat ir paredzēts īpašs finanšu instruments bēgļiem Turcijā lai finansētu 216. 17. gadā šos pasākumus miljārdu un vienus miljārdu iemaksās Eiropas Savienības budžets. Nu, mūs tagad uh, uztrauc jautājums, kur mēs radīsim šo finansējumu Eiropas Savienības budžetā. Jo nu, protams, eh, tiek jautāts, ko tad dara Eiropa šādā dramatiskā situācijā un ir milzīgi izaicinājumi mūsu priekšā. Tā tad ir runa par izglītību, arī par to, ka ir jāizvērtē šīs vajadzības un kā tas tiks darīts. Mēs tikāmies ar vicepremjēru Simseku Un viņš arī norādīja, ka veicot šos izvērtējumus varētu tik zaudēts daudz laika, jo jau turki paši ir aplēsuši šīs vajadzības. Un Simsē kungs teica, nezaudējiet laiku, šeit darbojas uz vietas jau Eiropas investīcija banka, Eirāba, Pasaules banka, kādēļ gan jūs nevarētu uzticēties šo institūciju ekspertiem? Uh, un ļaut viņiem uh, izvērtēt šo uh, īstenojumu projektu uh, finansējumu. Bet, nu, nevar teikt, ka viss šīs procedūras ir vienkāršas, jo še, viss šeit ir sarežģīts, pastāv zinām inerce, tiek izvērtēts programmas, tiek izteikti paziņojumi, bet pēc tam finansējums tik ātri netiek piešķirts, un tas rada aizdomas jautājums, kā veidot savstarpēju uzticību starp Turciju un Eiropas Savienību. Un mēs uzstājām uz to, ka ir nepieciešama atklātība, caurskatāmība un lūdzām, lai Turcijas varas iestādes pēc iespējas atklāti paziņo, ko darīs valdība, ko darīs pašvaldības, jo atsevišķās dienvidu pilsētās un pašvaldībās ir vairāk bēgļu nekā vietējo turku iedzīvotāju. Un jūs varat iedomāties, kāda ir situācija gan sanitārā jomā, gan izglītības jomā, tā kā šeit ir milzīgs problēmas jārisina. Jautājums, kā uh, uh sniegt palīdzību tiem bēgļiem, kas nedzīvo bēgļu nometnēs, un uh, Uh, šeit um, UNICEF, UNICEF uzņems iniciatīvu veidot uh, atvērt skolas un, un, protams, uh, skolotāji cieši sadarbojas gan ar vietējām, gan nacionālām varas iestādēm. Tālāk, kā nodrošināt arī darba vietas, jo šeit varētu rasties konkurenti Eh, pat ļoti izteikta konkurence ar uzņēmiem, kas darbojas arī dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs. Mēs esam nolēmuši paplašināt muitas savienību, ietverot Turciju, un esam paredzējuši arī veikt pasākumus tagad, lai uh, darba vietas no Eiropas Savienības pārvietotos uz Turciju. Būtībā Turcija jau ir Eiropas Savienībā. Mēs konstatējām, ka šīs bēgļu krīzes saknes ir meklējamas Sīrijā. Un notiek atkal jauna Uh, militāras ofensīvas, ko izteno Sīrijas režīms ar Krievu atbalstu. Mūsu sarunu partners uh, paskaidroja, ka Gazjantepā Eiropas uh, Savienības delegācijas uh, pārstāvniecība ir kā paraugs, jo šeit vienā uh, birojā ir uh, pārstāvēts gan Eiropas Savienības uh, ierēģi, gan uh, dalībvalstu ierēģi, un visi ļoti aktīvi darbojas Gaziantepā, lai censtos pārvarēt militārās ofensīvas sekas Alepā. 2011. gadā, kad sākās dramatiskie notikumi, Sīrijā bija 22 miljoni iedzīvotāji, 2 miljoni ir pazuduši, mēs nezinām, kur viņi atrodas, 5 līdz 6 miljoni um, uh, ir devušies bēgļu gaitās uz kaimiņu valstīm, uh, Libānā, Jordānijā, Turcijā, tālāk ir arī Eiropas Savienībā 4 miljoni atbalsta Asada režīmu un 8 līdz 10 miljoni ir pārvietoto personu Sīrijas iekšienē. Un tagad, kad ir sākusies šī Sīrijas režīma un Krievu uh, ofensīvu. Alepas reģionā tagad desmitiem tūkstoši cilvēku cenšas šķērsot uh, Turcijas robežu. Šī robeža ir slēgta šobrīd. Un uh, Sīrijas uh, pusē pie Turcijas robežas veidojas tādas ļoti uh, elementāras, var teikt, bēgļu nometnes un situācija varētu kļūst eks eksplozīva. Krievi, protams, cenšas eh, sarežģīt Eiropiešiem dzīvi, nu, lai atrieptos par to, kas notiek eh, Krimā un eh, Ukrainas austrum reģionos. Tagad jautājums, kā mēs piedalīsimies bēgļu uzturēšanā Sīrijas ietvaros Sīrijas teritorijā. Tātad jāsaka, mēs esam ļoti satraukti, vismaz es personiski par šo situāciju. Mm, Turcijas varas iestādes tagad veids pasākumus, lai vei, izveidotu no norobežojumu starp Turciju un Egejas jūras salām Grieķijas pusē Eiropas Savienībā. Bet, nu, jāsaka, galvenais cēlonis ir nestabilitāte un karša Sīrijā jautājums, kā atjaunot mieru un stabilizēt šo valsti. Nu, tie ir tādi sākotnējai iespaidi par mūsu braucienu. Es gribētu uzsvērt, ka šis brauciens bija ļoti labi sagatavots, un es vēlos pateikties mūsu sekretariāta darbiniekiem, un it īpaši Gijomam Re, kurš ļoti rūpīgi bija sagatavojis mūsu braucienu. Mums vēl būs iespēja sagatavot visaptverošu, uh, ziņojumu par šo braucienu. Jāsaka, kolēģi arī no Lībe komitejas piedalījās šajā braucienā, un varbūt mēs varētu sagatavot arī tādu kopīgu pārskatu par šo braucienu. Bet jāsaka, ka Eiropa ir diezgan tāda inerta, mēs reaģējam pārāk lēni un ne jau nu tā mēs tiksim galā ar ļoti būtiskiem jautājumiem uh, un problēmām, kas pastāv Turcijā un Sīrijā. Tagad es došu vārdu kolēģiem, kuri arī piedalījās šajā braucienā. Hans Gājers. Danke, Herr Präsident. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Man īstenībā nav daudz ko piemetināt. Jūsu izklāsts bija ļoti tāds plašs Kāds ir mans personiskais viedoklis? Jāsaka, ka šīs daļai histēriskās diskusijas Eiropā īstenībā atšķiras no tā, ko dara Turcijas iestādes. Osmanijas eh, gubernators, kas mūs sveica eh, nometnē, viņš runāja par viesiem un viņš teica, ka katrs viesis ir dieva dāvana, un tad es uh, īsumā pārdomāju, kāda ir situācija Vācijā, un es domāju, vai kāds mērs Vācijā vispār ir runājis par viesiem vai par uh, dievu dāvanu. Nu, to es nevaru stādīties priekšā. Tātad 2,7 miljoni bēgļu, un pie mums ir ieradušies mazāk par pusi. Uh, Nu, jāsaka, šeit patiešām ir uh, liela atšķirība, vai jūs kaut ko tādu uzlūkojat par kā slogu, uh, nērtību, un tieši tādēļ es domāju, ka uh, š, tas, ko dara Turki, Turcijas iestādes, tas patiešām ir apbrīnojami. Šie trīs miljārdi, kas ir piešķirti, Un turki teica, ka viņiem, viņiem ir iztērējuši ap 9-10 miljārdu uh, dolāru, lai kaut kā tiktu galā ar šo situāciju, lai varētu finansēt šīs nometnes. Jāsaka, ka šie 3 miljārdi uh, patiešām ir nepieciešami. Mēs noteikti visi atminamies, ka pagājuši, nedēļ, e, pagājuši gada bija bija visai izmisīga situācija runājot par pārtiks programmas finansēšanu. Uh, un uh, bēgļu viļņi uh, tika skaloti Eiropas virzienā. Un ņemot vērā šo kontekstu, mums ir jāsaprot, ka pārtikas programma tagad tiek finansēta labāk nekā pagājuši gadu, bet 50 turku līras uz cilvēku mēnesī vai eh, nu, ar šo naudu pietiek, lai izdzīvot un badā nenākas mirt, bet, nu, jāsaka, ka cepuri kuldams, jūs nevarat dzīvot ar šādu summu. Un um, pasaules pārtiks programma ir jāturpina finansēt, un ja mēs runājam par Eiropas interesēm, ja mēs vēlamies, lai cilvēki paliktu tur, kur viņi ir, uh, proti savas dzimtenes tuvumā, un lai viņi neierastos pie mums, ņemot vērā izmisuma pilnu situāciju. lai viņi nejustos izmisuši badā, eh, lai viņi ne, nedotos ceļā uz Eiropu. Tas pats attiecas arī uz bērnu izglītošanu. Ja pareizi atceros eh, UNICEF datus, jāsaka, ka tagad. 300 eh, tūkstoši bērni tiek apmācīti, bet pusmiljonam būtu vajadzīga izglītība. Uh, Jāsaka, ka nu, tas nav tāds politisks mērķis, ko Eiropas Savienība varētu uzskatīt par savu un tādu cieniem mērķi. Un ja bērni var iet uz skolu, un ja viņus māca arī bēgļi, sīriešu skolotāji, kas ir aizbēguši no Sīrijas, nu mēs šo situāciju varam tikai atbalstīt. Un tika runāts arī par. Uh, komunālo infrastruktūru, par eh, komunāliem pakalpojumiem, par atkritumu apsaimniekošanu. Tur situācija arī ļoti sarežģīta pie Turcijas Sīrijas robežas, nu galīgi nav rožaini, un mums tādēļ vajadzētu parūpēties arī par labāku finansējumu un par šī finansējuma nepārtrauktību, lai pirmām kārtām palīdzība nonāk tur, kur tā ir nepieciešama visakūtāk. Un ja tiek runāts par Eiropas bankām, uh, Es negribu to, protams, apšaubīt, ka tās būtu gan uh, pieredzējušas, bet izmantot šos līdzekļus tikai kā svīru, lai piesaistītu papildus līdzekļus, nu, varbūt kāds man to var izskaidrot labāk pirms uh, pieņemt politiskus lēmumus. Ja mēs runājam par tiešo palīdzību, tiešo finansējumu, nu, es domāju, ka šis jautājums mums ir jāizpēc tā pamatīgāk. Un ņemot vērā daudzās sarunas, kurās piedalījos Turcijā, es secināju, ka es labprāt eh, gribētu uzzināt no komisijas, kā šī eh, finansēšana norisināsies no attiecīgā instrumenta. Tātad, kā uh, panākt, lai, šis, uh, līdze, lai šie līdzekļi nonāktu Turcijā, kurā kasē tie nonāks? Ja mēs runājam par pasaules pārtiks programmu, tur to var pārskaitīt uh, tai, tiešā veidā arī uz UNICEF tāpat. Ja runājam par Turku pašvaldībām, kopienām, nu tur jau situācija ir sarežģītāka. Kā garantēt šo finanšu plūsmu un parūpēties, lai tā plūst pareizajā virzienā? Un Nu, vēl tā maigi izsakoties, ja mēs runājam par tādu ranking fee, un viņi runāja arī par uh, bēgļu ministrijas izveidošanu, par drošības infrastruktūru, izglītību, pārtiku. Jā, to var atbalstīt, bet, protams, es gribu zināt, kur šī nauda nonāks, kā tā tiks izmantota, lai tā pat tiešām tiktu izmantota bēgļu labā. Un tieši tādēļ es labprāt gribētu dzirdēt no nu, kaut kādus pārliecinošus argumentus. Paldies! Euh, mēs uh, centīsimies uh, nerunāt pārāk gari, jo sanāksmē jau patiesībā būtu jābeidzas, bet mums vēl ir jautājumi jāizskata. Beigas kungs. Es jautājums natürlich sehr klar. Jāsaka, ka ceļojuma laikā mēs ļoti labi pārliecinājāmies ka ir uh, tāds ekstrēms uh, ārpolitikas konflikts ne tikai starp šītiem un sunītiem. Šītus atbalsta Irāna un Krievija un uh, sunītus uh, Saudārābija, Amerika, bet neaizmirsīsim arī kurdu konfliktu. Nu, un šeit ir tāda multipolāra situācija. Turcijai jāparūpējas par stabilitātes garantēšanu arī turpmāk. Un, protams, jāsaka, ka Asats ieņem aizvien plašākas teritorijas un Krievu tāpat, un varētu lēst, ka uh, nu, turpmāko dienu laikā Turcija ieradīsies vēl 400 līdz 600 tūkstoši jaunu sīriešu bēgļu. Nu, jāsaka, ka tas ir ļoti liels daudzums un uh, robeža ar Turciju uz uh, uh turpmāko laiku būs slēgta un mums ir jāpadomā, kā palīdzēt šiem daudziem cilvēkiem. Es domāju, ka palīdzības sniegšana uh, no starptautiskās kopienas uh, notiek tagad ļoti uh, ātri, ar lieliem apgriezieniem. Mums ir jāpalīdz nekavējoties, lai bēgļi pie Sīrijas robežas tiktu aprūpēti pēc iespējas labāk. Uh, Un Turcijā tagad uz bēgli mēneša laikā tiek izmantota 30 eiro. Es domāju, ka Eiropā dzīvojot mēs vispār nevarētu neko tādu stādīties priekšā. Un es gribētu dzirdēt no komisijas, kādas nodevas pieprasa NVO, lai varētu šos līdzekļus apsaimniekot. Mēs te runājam eh, par proporciju no 3 līdz 8, 18% kādas garantijas mums var piedāvāt, ka šie līdzekļi patiešām nonāk tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami. Kādi Eiropas Savienības instrumenti ir mūsu rīcībā, lai šie līdzekļi tiktu patiešām apsaimniekot un lai mēs varētu kontrolēt, kā tie tiek izlietoti? Un Osmanijā mēs ļoti labi varējām pārliecināties par to, uh, ka turki apgādā bēgļus ar pārtiku, ir pieejama medicīniskā aprūpe, izglītība, bēgļi var mācīties savā dzimtajā valodā, bet šajās vairāk par 20 nometnēm, kurās mēs bijām, nu, tur noteikti varētu uzlabot dzīves apstākļus. Mums tādēļ ir jāsaprot, ka ir jāgarantē, lai cilvēki varētu palikt pēc iespējas tuvāk savai dzimtenei. Nu, un jācer, ka kādā brīdī Sīrijā varēs atkal panākt mieru un e, cilvēki varēs atgriezties savās mājās. Un, protams, ja viņi atrodas dzimtenes tuvumā, tad tas, protams, ir daudz vienkāršāk izdarāms un e, varētu izveidot arī tādu miera zonu ar zilajām ķiverēm, lai mēs varētu attiecīgi aizsargāt bēgus. Paldies, priekšsēdētāji! Mišo Vīgi! Paldies, Rūbek kungs. Jā, es atvainojos, Bēgas kungs, jā. Ja. Īsts papildinājums, nu vai drīzāk lūgums. Pēdējo mēnešu laikā mēs dzirdējām no komisijas paziņojumus. Uh, par to, kā norisinās maksājumi jaunajā fondā, kas ir papildus fonds Eiropas Savienības budžetam un arī šī pasaules pārtiks programma, ko minēja Gaiera kungs. Un Jāsaka, ka katru nedēļu e, mainās situācija un ne uz to labāko pusi, tādēļ komisija varētu mums sniegt labāku pārskatu, nu kas tur notiek, kā varētu izvērtēt šo situāciju, kādi ir šie skaitļi. Un e, jādomā arī par to, kas tika lēmts donoru konferencē Londonā. ANO aģentūru eh, lūgtās summas netika piešķirtas, bet, nu, tomēr tika darīts daudz. Uh, Jāsaka, ka nedrīkst pieļaut tādu situāciju kā pagājuši gadu, kad visa nauda tiek pārskaitīta pārāk vēlu un programmas īsteno pārāk vēlu. Mums ir ļoti skaidri un precīzi katru mēnesi jākonstatē, kas ir noticis, vai pietika līdzekļi pārtikas programmai e, Sīrijai un kaimiņu valstīm. Es domāju, ka nu, tādu vilcināšanos, ko mēs pieļāvām pagājuši gadu, mēs nedrīkstam vairāk atļauties. Paldies! Sur, les, sur le milliard du, du... Par trasta fonda uh, miljārdu. Nu, patiesībā šobrīd ir iemaksāti 40 miljoni. Nu, jūs redzat, cik sistēma ir inerta. Šeit ir koordinācijas trūkums, procedūras. Uh, jautājumi. Nu, tas ir tā, it kā būtu ugunsgrēks, bet tagad uh, ugunsdzēsējiem vispirms ir jāizdiskutē, vispirms viņi vispār ķers klāt dzēšanai. Paldies, nākamais. Paldies, jā. Uh, Eh, atgriežoties no šī brauciena, nu ir grūti dažās eh, minūtēs eh, sniegt pārskatu par visiem tiem daudzajiem jautājumiem, ar ko mēs nodarbojāmies. Bet man ir radusies viena pārliecība, proti nav iespējams rast vienkāršu atbildi tik ārkārtīgi sarežģītām problēmām Un eh, šis bija brauciens eh, šīs sarežģītības sirdī, ja varētu tā teikt, tuvējos austrumos, kas ir destabilizēti šobrīd. Eh, mēs iepazināmies ar to, cik sarežģīta ir situācija Turcijā un cik sarežģīta ir arī šī ietekme uz Eiropas Savienību. Nu. No Pēc tam, kad mēs apmeklējām bēgļu nometni Osmānijā, man arī radās tāds iespējas, ka mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ir grūti dot pamācības kādai valstī par to, kādos apstākļos būtu jāuzņem bēgļi, jo mēs paši uh, Uh, nespējam nodrošināt cienīgas atbildes šeit Eiropas kontinentā, uzņemot bēgļus. Un mums arī Francijā pastāv šī kalē nometne, kas neatbilst absolūti nekādām normām. Un uh, mans pienākums turku priekšā bija vienkārši klusēt, kaut arī man būtu bijuši daudz jautājumu. Priekšsēdētāji kungs, kā jūs uh, norādījāt, Turki saka, ka viņi ir iztērējuši 9 līdz 10 miljārdus, lai uzņemtu šos bēgļus. Un mums uh, varbūt arī būtu jāizvērtē, vai uh, šie skaitļi ir pamatot vai ne, bet nu skaidrs ir tas, ka šī valsts uzņem šobrīd vairāk nekā 2,7 miljonus bēgļu. Un Eiropā Um, mums ir jāapzinās, cik uh, liels ir uh, šis bēgļu skaits, kā tā, tas ietekmē sabiedrību un uh, cik milzīgas problēmas Turcijai ir jāpārvar. Un arī tāds uh, nu, cilvēcīgs uh, piesitiens. Es uh, mā, sapratu, ka aiz uh, šī vārda bēgļi uh, ir jāsaskat reāli cilvēki, kam ir vārdi, kam ir ģimenes, kam ir bērni, dzīve, uh, personiskā dzīves pieredze. Mēs nedrīkstam viņus aizmirst mūsu īstenotajā politikā šeit Eiropas parlamentā. Un es ļoti vēlētos, lai mūsu uh, delegācija tiktos arī ar Lībe delegāciju, kas atradās Turcijā tāpat brīdī, lai mēs varētu apmainīties iespējām. Priekšsēdētājs, jā. Um, šobrīd mums šīs diskusija ir jābeidz, pie šī brauciena mēs vēl atgriezīsimies un ir runa arī par uh, nu, līdera lomu. Uh, tika, vienā vakarā mēs tikāmies ar dalību valstu pārstāvjiem, un viņi pauda arī viedokli, ka būtu labāk jākoordinē darbības starp dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un Eiropas Savienības delegācijai būtu varbūt arī jāuzņem šī koordinātora un vadības loma attiecībās visu pasākumu īstenošanu. Jautājums par to, kā izvērtēt uh, Eh, to, eh, ko prasa Turcijas eh, valdība no mums. Tas, ko es teicu, tas ehm, jau nenozīmē, ka mums būtu jāvēršas pie Pasaules bankas, EIB un citām institūcijām, bet vienkārši mēs varētu balstīties uz viņu um, ekspertu atzinumiem lai mēs varētu ātrāk iesaistīties šajā procesā. Tas, kas notiek uh, Sīrijas uh, dienvidos, Turcijas dienvidos, tas ir Sīrijas jo tas ir ļoti nopietni Sīrijas teritorijai pārstāvēt arī islāma valsts, un uh, tas viss var novest vēl pie uh, ārkārtīgas radikalizācijas šajā reģionā, un jūs varat iedomāties, kāda tam būs ģeopolitiskā ietekme un kā tas ietekmēs Eiropas Savienību. Līdz ar to mēs noslēdzām uh, šā darba kārtības izskat punktu izskatīšanu. Uh, par mūsu braucienu uz eh, Turciju. Tas bija ļoti interesants un tagad mums ir jāapspriež jautājums par ilgspējīgas eh, zvejniecības nolīgumu ar Liberijas republiku. Paldies! Eh, šo ziņojumu gatavo zivsaimniecības komiteja un pavisam īsi gribu paskaidrot, ka šis uh, Nolīgums tika parafēts pagājušā gada 15. jūnijā un ir uh, runa par um, tunča un līdzīgu zivju sugu nozveju Liberijas teritoriālajos ūdeņos. Un uh, mums ir šādi nolīgumi ar Afrikas valstīm un ir trīs uh, jaukta tipa nolīgumi ko tad tas parāds? 715 tūkstoši tiek izmaksāti pirmajā gadā, 50 tūkstoši otrā, trešā gadā, tātad kopumā 3,25 miljoni no Eiropas budžeta par ja, eh, to, kā var zvejot uh, Eh, Liberijas ūdeņos un līgums tiek slēgts uz pieciem gadiem. Un Liberija apņemas stiprināt savu uh, kontroles uh, kapacitāti. Ir runa par 600, 6500 tonu nozveju gadā Pirmā gadā šī samaksa tiks uh, palielināts par 55 eiro par tonu pirmā gadā, 50 uh, eiro par tonu otrā gadā un tā tālāk un mēs apstiprinām šo atzinumu un aicinām zivsaimniecības komiteju rekomendēt plenārsēdē dot piekrišanu šā nolīguma noslēgšanai. Tagad termiņš grozījumu iesniegšanas termiņš 24. februāris. Mēs uh, balsosim mūsu komitejā 16. 17. martā par atzinumu un balsojums zivsaimniecības komitejā par zivsaimniecības komitejas uh, ziņojumu notiks pēc sesijām. Pardon. La parole est à Madame Gardia. Atvainojos tālāk došu vārdu Gardīza valsts kundzei. Viņa pastāstīs mums par savu ziņojumu. Un tas ir ziņojums par zvejas iespējumu finansiālo ieguldījumu. Un nolīgums tiek sēts ar PS un Mauritānijas republiku. Pavisam īsi no manas puses. Jūs jau pamatoti teicāt. Uh, ka šis ir nolīgums, ar kur tiek atjaunots protokols, kas pievienots partnerattiecību nolīgumam zivsainiecības nozarē starp Eiropas kopienu un Mauritānijas Islāma Republika. Tas attiec uz turpmākajiem četriem gadiem. Budžeta komitejā mums jāapstiprina finansiālā šī nolīguma daļa. Tātad 59 miljonu eiro gadā. Un, nu, protams, ka tas cieši sasaistīts ar kopējo pieļaujamo nozveju tāpat arī ar zinātniskiem un tehniskā, rak, tehniskās palīdzības sniegšanu un tā tālāk. Šķiet, ka nekādu principiālu iebildumu pret šo nolīgumu nav, un tāpēc gribētu lūgt komiteju balsot par šo priekšlikumu, pieņemt tātad eh, lēmumu par to, ka šādu nolīgu protokols tiek pārslēgts uz turpmākajiem gadā, un tā, lai budžeta komitejā martā varētu par to attiecīgi tad arī tālāk nobalsot. Paldies, ir vai kādi jautājumi? Nē, jautājumi nav. Nu, ļoti labi grozījumi jāiesniedz par šiem ziņojumiem vēlākais līdz 24. februārim, 2012. dienā, un balsojums budžeta komitejā notiks 16. vai 17. martā. Līdz ar to pārējiem tālāk pie balsošanas. Es gribētu jūs lūgt ievietot balsošanas aparātos savas balsošanas kartiņas. Nu, tā lai mēs varam pārliecināties, ka varam balsot, ja vajadzīgs, arī ar personālu balsojumu. Nu, pārbaudīsim. Sākam balsot. Izmēģinājumu balsojums tātad. Paldies. 24 kartiņas tika ievietotas. Nu, jā, 21 arī Gairkungs. Jūs nobalsojiet? Nu, ļoti labi, viss kārtībā. Nu, tātad, balsosim tagad par ziņojumu. Eiropas pusgads. Gribu norādīt, ka Vanas kundze būs Vānas kundz grozījumi ir, ir um, Kavanas kundzes um, grozījums 30, numur 31 nav pieņemams, bet tā kā es esmu gan referents, gan priekšsādātājs, tad, nu, nevaru tā acīm redzot rīkoties, un tāpēc balsosim arī par šo grozījumu. Tātad vispirms pirmais grozījums par. Pret. Noraidīts otrais grozījums par. Pret. Kas atturas? Noraidīts. A kompromis grozījums. Par. pret, atturs, pieņemts. B kompromis grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Devītais grozījums par pret atturs noraidīts, desmitais par, pret, atturs noraidīts, vienpadsmitais par, pret, atturs pieņemts. 13. Par pret atturs noraidīts. 14. par pret atturs noraidīts. 15. par pret atturs pieņemts. Noraidīts, es atvainojos. 16. divās daļās. Pirmā daļa par. Pirmajā daļā divi nelieli grozījumi par. Pret. Atturs. Šķiet jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 10 par 15 pret. Otrā daļa. Par. Pret. Pieņemts. 17. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 18. par. Pret atturs noraidīts. 19. Atsevišķs balsojums. Par vārdiem, kas šeit ir ielikti pēdiņās. Kas par? Pret? Atturs? Visi necēla rokas, un tāpēc pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 19 pret 1, 5 par. Un par pārējo šī grozījuma daļu, par pārējo tekstu par pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts Otrā daļa par, pret, pārbaudīsim, pārbaudīsim elektroniski. Skatāju kļū. Beidzam balsot. Noraidīts. 11 par, 14 pret. C kompromisa grozījums. Par, pret, atturs, pieņemts. Bet mums bija nepieciešams balsot pa daļām, atsevišķi balsojums pa daļām, es atvainojos. Turklāt vēl piedevām te tādas dzeltenas sadaļas esot. Otrā daļa Otrais ievilkums par. Pret. Atturs. Noraidīts. Tālāk trešais ievilkums par. Pret atturas noraidīts. Mm, tātad ceturtais tā, ievilkums ir brindkopa par pret. Nu, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11 par 14 pret. Donc on passe maintenant à l'amendement 30. Tālāk, 30. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 31. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 9 par 14 pret. Trīsdesmit otrais par. Pret. Atturs. Pieņemts. 33. par pret Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 9 pār 15 pret. Viens atturējās. Nu, tagad par atzinumu tekstu kopumā. Šādā grozītā versijā balsosim ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 17 par, 8 pret. Nupas. Līdz ar to nonākam pie nākamā balsojuma, un tas ir balsojums par Tomāžu Dešovskī ziņojumu, par, arī par zvejas nolīgumu starp ES un Dānijas valdību un Grenlandes autonomijas vadīnotušu posas grozījumu nav, tātad tas ir eh, bals, balsojums vienkārši par šī nolīguma pieņemšanu. Balsosim elektroniski. WhatsApp. Nē, vienkārši balsojums izrādās pat. Donc ça m'a levé. Il y a deux votes. Il y a un premier vote sur. Euh, tātad pirmais balsojums, divi balsojumi vajadzīgi. Vispirms, kas par? L'accord. Par nolīgumu. Danmarka. Dānija. Zveja. Zvejas nolīgums eh, ar, Dā, ar Dāniju un Grenlandu. Kas par? Kas pret? Atturs? Nu, šķiet, ka jūs atbalstāt to visu. Nu, tad tālāk par atzinumu atzinumu tekstu balsosim elektroniski. Sākam balsot. Daži no jums vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņems 21 par 1 pret. Tālāk. 2015. gada budžets, citas iedaļas, deprēkungs. Te runājam par grozījumiem. Par vienu konkrētu kategoriju. Atgādināšu, ka 10. februārī saņēmām informāciju no datu aizsardzības iestādes par to, ka ir mainījies darbinieku skaits saskaņā ar 50. finanšu regulas pantu. Informācija tika nosūtīta budžeta komitejai un viņi vēlas, eh, lai saskaņā ar 51. panta noteikumiem tiktu attiecīgi veikti grozījumi. Tas attiec tikai uz vienu amatu vietu Un eh, domāju, ka varbūt, ka varam iztikt šeit bez papildus novērojumiem arī no deprēkunga, ne un vienkārši pieņemt šo priekšlikumu līdzekus pārvietot. Nav nekāda veida pieprasījumu par, pār, par attiecībā uz ēku politiku, un līdz ar to balsošanu esam beiguši, vai ir kādi citi jautājumi, ko skatīt? Nē, šķiet, ka nē. Nu, tad tādā gadījumā sanāksme ir noslēgusies, un nākamā sanāksme paredzēta 18. februārī. Tātad ceturtdien no rīta no 9 līdz 12.30. Paredzēta ārkārtas eh, sanāksme arī 23. februārī šeit Briselē. un pēc burtiski pāris mirkli, mirkļiem šai pat zālē uzsāksim koordinātoru sanāksmi.